So, die Sitzung ist. Līdz ar to mēs atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir pieejams. Vai ir kādi iebildumi pret šo protokolu? Ja tādu nav, tad līdz ar to protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu.